Ok, Albert is here, we can start. Daudz ir šeit, tad jau var sākt. Rozpočināmies. Sāksim ar nelielu kavēšanos. Paldies, ka esat klāt. Bet ir jāsāk. Zemniekiem ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu klāt. Un tāpēc arī nav šobrīd īstais brīdis lai mēs tā īpaši kavētos. Labi. Ārkārtīgi svarīgs jautājums. Grūts balsojums, es teiktu. Ļoti svarīgs dokuments, omnibus dokuments. Un es domāju, ka viens no mūsu referentiem varētu izteikties. Desa kungs ir klāt, De Castro kungs ir klāt. Un es vēlos uzsvērt to, ka visi grozījumi automātiski tiks akceptēti. Tāds ir, tāda ir tā formula. Šāda ir formula, ko ir sagatavojuši mūsu kolēģi no sekretariāta. Tā lai veids, kā tiek sadalītas kompetences starp budžetu komiteju un atbildīgajām komitejām, kas ir, piemēram, mūsu komiteja, tad lūdzu viens no uh, referentiem. Pan Pusudes. Desakungs. Ja, guten Morgen un vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātājiem. Es vienkārši vēlējos pateikties visiem, kas ir piedalījušies, un pirmkārt visiem mēru referentiem, Kastro kungam, katrā ziņā arī visiem no sekretariāta, no administrācijas, maniem darbiniekiem. Mēs spējam panākt ļoti daudz ļoti īsā laikā. Lai varētu notikt šis balsojums īstā laikā lauksaimniecības komitejā. Bet, eh, diemžēl, budžeta komiteja ir atlikuši šo balsojumu. Mēs savukārt ārkārtīgi mērķiecīgi to gājām un esam visu laicīgi izdarījuši. Bet, nu, ja skatāties vēl balsošanas sarakstu, 104. punktā tur ir jābūt plusam. 104. Tātad manā politiskā grupa balso par. Un esam gatavi balsošanai. Paldies! Lielas paldies! Paldies jums par to, ka jūs arī pateicāties visiem, bet jau tagad vēlos visiem arī pateikties un apsveikt pat pirms balsošanas. Bet es domāju, ka visiem kartītes ir klāt, ir paņemtas līdzi. Tātad pirmais grozījums - Dekastro kunga grozījums. Kas par? Paldies, pieņemts. Otrais grozījums - Jāra kungs. 99. grozījums. Kas par? Paldies, pieņemts. Simts. Kas ir par? Kas pret? Noraidīts. 101. grozījums par. Pret. Noraidīts. Grozījums 102 par. Pret. Noraidīts. 103. grozījums par. Pret. Noraidīts. Tagad ir 104. grozījums, atceramies, ko teica Desa kungs par. Paldies, pieņemts. Tagad ir 105. grozījums. Kas par? Pret? Jā, pārbauda. Izskatās, ka pieņemts, bet tomēr labāk pārbaudīt. 105. grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot. Przyjęta. Pieņemts. We changed place. Mēs te samainījāmies vietām. Okay. Poprawka 105. 105. grozījums. Oh, sorry. We changed. Poprawka 105. grozījums ir pieņemts, tāpēc arī atkrīt otrais grozījums. Tālāk ir 106. kas par pret noraidīts. 107 par, pret, noraidīts. 108 nebalsojam, jo sekretariāts jau Flagana kungam jau ir pateicis, un tagad 109 par, pret, noraidīts. 100 111 par. Pieņemts. Grozījums. Grozījums. 3 par. Pieņemts. 113 par. Pieņemts. 100, eh, tagad 4. grozījums par pieņemts. Poprawka piąta. Za... Piektais grozījums par pieņemts. Grozījums 4, 114 par pret noraidīts. Sestais grozījums par pieņemts. 115 par pret pret, noraidīts. Septītais grozījums par, pieņemts. Grozījums 117, 118 identisks par, pieņemts. Grozījums 8, bet ir jāpārbauda. 117, 118, sākam balsot. 117 un 18. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 8. Dekastro kunga par. Pieņemts. Grozījums 124 par. Pieņemts. Grozījums 123 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 125 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 126, par to balsosim vēlāk. Tālāk 127 par. Pret. Noraidīts grozījums 131. 131. Kaputo Šānika par pret noraidīts. Grozījums 128 par pret noraidīts. Grozījums 130 par pret noraidīts Grozījums 129 pret noraidīts. Grozījums 132 par pieņemts. Grozījums 133 par pret noraidīts. Grozījums 135 par pret noraidīts. Grozījums 136 par pret pret jāpārbauda. 136 pārbaudām, sākam balsot. Zamekam gusovanie. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 9 un 134 par. Pieņemts. Grozījums 137 un 8 identiskas par pret noraidīts. Grozījums 137 e, blokā, kas par pieņemts. Grozījums tagad 138. 138 par pieņemts. Grozījums 138. 100 blokā identiskas, identiski grozījums 139 par. Pieņemts. Tagad ir 140 par. Pieņemts. Grozījums 140. Divsimt divpadsmit par 212 par, pret. Elektroniski jāpārbauda, jo es nepareizi varbūt saskatīju kaut ko. 212. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 189 atsaukta. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot. Kompromiss viens. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Kompromiss divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir trešais kompromiss. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies. Ceturtais kompromiss. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. 213. grozījums. De Castro, kas par? Pieņemts. Grozījums. Gribētu pārbaudīt? Labi. 213. grozījums pārbaudi sākam balsot. Nu, es jau teicu, ka ir pieņemts. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 214. Nē, 215 un 16. Par, pret, noraidīts. Grozījums 217 un 18 par, pret noraidīts. Grozījums 219 par pieņemts. Grozījums 220 par pret. Jāpārbauda. 220. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 221 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 204 par. Pret. Pieņemts. Jāpārbauda, ja? Nē, divas jāpārbauda, labi. 224. grozījums sākam balsot. Viem, Man šķita, ka ir pieņemts, bet ir jāpārbauda beidzam balsot. Nu, es jau teicu, ka grozījums ir pieņemts. Bet es teicu, ka pieņemts. Grozījums 200. 23. Sānra kundze par pret. Noraidīts. Grozījums 224 par pret. Jāpārbauda. Sākam balsot. 224. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 225. Nē? Nē, atvainojiet. 228, kas ir identiskā 230 par pret. Noraidīts. Grozījums 229 par pret. Noraidīts. Grozījums 231 par pret pret noraidīts. Jāpārbauda 231. grozījums. Sākam balsot. 231. grozījums. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Mm. 232 un 233, kas par? Pret. Noraidīts. 25 par. Pieņemts. 234 par. Pieņemts. 236 par. Pieņemts. Tālāk ir grozījums 239 Jārakungs, kas par 239 par pieņemts 31 par pieņemts 230 8 par pieņemts 237 par pret no, noraidīts. 5 grozījumi no Kalnietes kundzes uh, bloks par pieņemts. Grozījums 232 par pieņemts grozījums 33 un tad vēl vairākas identiskas par pieņemts, grozījums 251 par pret noraidīts, 254 par pieņemts, 34. Nu,

Jāpārbauda 260. grozījums, dus, ne, atvainojiet, 259, 258. Sākam balsot 258, 259. Beidzam balsot. Noraidīts 260 par pieņemts 381 un 261 identiski par pre, pieņemts, 262 par pret noraidīts, 200, 265, 265, nē? Nākamo, jā? Ja? Jā, jā, jā. Es 35 par pieņemts. 264 atkrīt, 265 arī, tagad 36, 36 par pieņemts, 266 par pieņemts, 267 jāpārbauda 266. Sākam balsot. Otwieram głosowanie 266. 266. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 267 par pret. Noraidīts. 267 noraidīts. Un tas pats bija ar 266. Bet 266 mēs pārbaudījām. Tagad ir grozījums 406. 406 par. Pret. Noraidīts. Grozījums. Nē, jāpārbauda 406. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. 405. grozējums. 405 par. Pieņemts. 407. grozējums par. Pieņemts. Tagad ir grozījums 274. Nē, 278. 278. 278. Kas par? Kalnietis kundzes grozījums. Paldies, pieņemts. 274. grozījums. 274. Nē, nē. 277 vai ne? 277. grozījums par. Pret. Noraidīts grozījums 30. Jāpārbauda 277. grozījums. 277 jāpārbauda. Sākam balsot. Lūdzu, Desa kungs. Jā, mani kolēģis manuprāt norāda, ka 267 nav īsti skaidrs. Lūdzu, vai varētu par 277. vēlreiz nobalsot elektroniski, jo tur nebija tulkojums. 267. grozījums, manuprāt, tika balsots elektroniski. Bet labi, 267. grozījums pārbaude, sākam balsot. Jā. Piedod. Jā. Sākam balsot. 267. Atgriežamies pie balsojuma. Mums ir 267. grozījums, kas 267. Sākam balsot.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 E, głosujemy. Tagad ir dekāstro kunga grozījuma 38. Kas par? Pieņemts grozījums 30. 270. 270. Kas par? Pret. Noraidīts. Kompromiss 7. Sākam balsot par septīto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. 293 grozījums, kas par 293 pret. Atkrīt. Nē, nu vispār nav jābalso par to. Tagad grozījums 294. 294. Lūdzu, par. Pret. Noraidīts. Grozījums jāpārbauda. 294 Noičelas kundzes grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Odrusonā. Noreidīts. 295. grozījums, Hoislinga kunga grozījums par. Pret. Noreidīts. Grozījums 296. Par. Pret. Noreidīts. Grozījums 297. Par. Pieņemts. Grozījums 200. Jāpārbauda. 297. grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu balss pārsvaru. 298 par pret. Izskatās, ka pieņemts ar to pašu nelielu vairākumu, bet ir jāpārbauda. 298. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 299. grozījums par. Pret. Noraidīts. Grozījums 300 par. Pieņemts. Grozījums 303. Nočils kundzes grozījums. 303 par. Pret. Noreidīts. Jā, pārbauda 303. grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 304 par. Pieņemts grozījums 305 un 306 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 307 par. Pret. Jāpārbauda 307. grozījums. Sākam balsot. Zamikam. Beidzam balsot. Noraidīts. 308. grozījums par. Pret. Noraidīts. 42. grozījums par. Pieņemts. Grozījums 311. Par. Pret. Noraidīts. Grozījums 43 un 310 par. Pieņemts. Grozījums 44 un 312 par. Pieņemts Grozījums 313 par pret noraidīts. Grozījums 45 par pieņemts. Grozījums 46 par pieņemts. 314 par pieņemts. 316 par pieņemts. 316 par pret. Noraidīts, bet lai labāk pārbaudītu. 316 grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 407. grozījums. Par. Pieņemts. 404. grozījums. Par pret pieņemts. Grozījums 48 par pieņemts. Grozījums 317 par pret. Jāpārbauda 317. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 318. grozījums par, pret, noraidīts. 319. grozījums par, pret, noraidīts. 40, ne, jāpārbauda, 319. jāpārbauda. Sākam balsot. 319. Beidzam balsot. Noraidīts 49. grozījums par. Pieņemts. 50. par. Pieņemts. 320 par. Pieņemts. 321 par. Pieņemts. 322 par. Pieņemts. 323 par. Pieņemts. Grozījums 324 par pret noraidīts. Grozījums 51 par pieņemts. Grozījums 326 par pret noraidīts. 52 par pieņemts. 53 par pieņemts. 346 par pieņemts. 320, 320, nē, jāpārbauda 346, 346, sākam balsot. Nu, tā parasti ir. Beidzam balsot. Paldies! Paldies, ka jūs piedāvājāt pārbaudīt. Tagad ir 300, 327 jāra kunga grozījums par. Pret. Jāpārbauda 327. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 300, ne, pa, grozījums, 3, e, grozījums 54 par. Kompromiss 8. Sākam balsot. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir kompromiss 9. Sākam balsot. Devītais kompromiss. Beidzam balsot. Tagad ir pieņemts, tagad ir grozījums 391. Trīssimt deviņdesmit viens desakunga grozījums. Kas par? Trīs deviņi viens par. Paldies, pieņemts. Tagad ir grozījums 394. Kas par 394? Pieņemts. Jā, 391. grozījums ir pieņemts, tad te ir teikts, ka nākamais ir 394. 394 arī ir pieņemts, un tagad līdz ar to mums ir 399, vai ne? 399 par pieņemts, grozījums 403 ir atsaukts. 55. grozījums, Dikastro kunga grozījums par pieņemts. 56 par pieņemts. 57 par pieņemts. Tagad Noičela kundze. Jūs gribētu kaut ko teikt? Zokai. Okay. Viss ir kārtībā? Ja nu mēs nesaprotam, 389, um, tur nav 389 un 390. Nav atzīmēts, ka tie atkrīt. Tad kādēļ lūdzu mēs nebalsojam par šiem grozījumiem? jo es saprotu, ka šie grozījumi ir jānobalso, ja jau viņi automātiski neatkrīt. Vai nu ir tad kļūda balsošanas sarakstā? Konza, saskaņā ar sekretariātu viedokli, kad par 390 viens balsot, ja šis grozījums ir pieņemts, te ir arī teikts, if adopted, go 394, tātad uz 394. Nu, tad līdz ar to viss atkrīt. Tas vienkārši ir saistīts ar sekretariāta sniegto analīzi par šiem grozījumiem. Paldies! Tagad ir grozījums 402. 402 par. Pieņemts. Tagad ir kompromiss 10. Sākam balsot. Kompromiss 10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir grozījums 468, bet pa ceļam vēl ir jānobalso atsevišķi par 428 grozījumu. Kas ir par 428? Kas par? Paldies. Nē, ir jāpārbauda. 428 grozījums ir jāpārbauda. 428. Sākam balsot. Beidzam balsot. 428. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk ir grozījums 435, kas par 435 par pieņemts. Nākamais grozījums ir 436. Nē? Nē, nē. Tagad ir 468. 468. De Castro. Kas par? Bet jūs teicat, ka nevajag. Bet, e, uh... Nu, un tagad mums ir jābalso par 468, vai ne? Okay. You want to check it? You want, yeah? Okay. okay. Labi. Tā, bet tagad 435. grozījums, 435, kas par? Pret. Pieņemts. Ja ir pieņemts, reku šeit ir teikts, ja pieņemts, tad 468 līdz ar to 468, kas par De Castro un Lavija pret. Noraidīts. Kaut kas jāpārbauda, labi. 468 jāpārbauda. Sākam pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vēl gaidam. Noraidīts. Tagad ir grozījums. Nē, tagad ir 11. kompromiss. Sākam balsot. Sekundīti ale ten głos i tak by. Jā, bet eh, tas balsojums neko neietekmētu. Jā, ir konsultācija ir beigusies, līdz ar to tagad 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts, līdz ar to grozījums 453 par. Pret. Noraidīts. Kompromiss 3, 14. Kompromiss 14. Sākam balsot par 14. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir kompromiss 13, jā, un pēc 14 uz 13 laba secība. 13. kompromiss. Sākam balsot. 13 bez kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir grozījums. Grozījums, sekundīte. Tu praktiski 458. 458. Kas par? Pieņemts. Grozījums tagad 74. Kas par? Paldies, pieņemts. Grozījums 493. Atvainojiet. Jā. 493. Kas par? Paldies, pieņemts. Grozījums 465 par Pieņemts. 465, 465. Jāpārbauda. Labi. 465. Sākam balsot. Pagaidām vēl nav pieņemts. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 462. 462. Kas par? Paldies, pieņemts. Grozījums 70, 474 un 479 identiski grozījumi, 474 par pret noraidīts. Tālāk grozījums 85, kas par pieņemts. Tagad ir kompromiss 15. Sākam balsot par 15. kompromisu. Beidzam balsot. Tagad ir uh, grozījums 88. Nē, nē, nē, to vēlāk. Tagad ir grozījums 501, 501. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad ir grozījums 88. Dekāstro kunga grozījums, kas par 88 pieņemts. Kompromiss 12. Sākam balsot. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir kompromiss 16. Sākam balsot. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir grozījums 93 par. 93 par. Pieņemts grozījums 94 par. Jāpārbauda 93. grozījums. Nezinu, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Mm, atvainojiet, atvainojiet, kundze. Jā, ir pieņemts. Tagad ir balsojums. Grozījums 94. Kas par 94. grozījumu? Pieņemts. Grozījums 503. Kas par 503? Pieņemts. 95. grozījums par pi, pret noraidīts. Grozījums 96 par par pret noraidīts. Grozījums 97 par pieņemts. Grozījums 98 par pieņemts. Un tagad balsojam pār šo atzinumu kopumā ar grozījumiem. Balsojums ir elektronisks. Sākam balsot. Sākam balsot. Głosujemy. Balsojam, beidzam balsot. De Castro kungs tagad fotografē mūsu rezultātus. Varam sirsnīgi apsveikt mūsu referentu. Jā, es saprotu, ka tagad vispirms gribētu Desa kungs izteikties, pēc tam De Castro kungs. Lūdzu. Grazie, Presidente. No, soltanto anch'io per ringraziare tutti i colleghi. Paldies. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem. Manuprāt, mēs esam veikuši tiešām ļoti labu darbu. Uh, Uh, nozīmīgu darbu un uh, vairāk kārt jau tika norādīts, ka šis tiesību akts ir ļoti svarīgs. Tas ir uh, vienīgais tik nozīmīgais tiesību akts šajā sasaukumā. Un tagad mēs varēsim uzsākt triloga sarunas un uh, Es domāju, ka lielākā daļa no tā, par ko mēs šodien nobalsojām, tiks iekļaut arī uh, tiesību aktos, ka tie tiks pieņemti. Sirsnīgi apsveicam referentus, bet darbs vēl nav beidzies, trialogs ir priekšā, un e, mūsu lūgumiņš ir šāds. Vai jūs varētu darīt tā, tādu kopsavilkumu uzrakstīt trīs līdz piecām lapusītēm? Jo jūs jau saprotat, saprotat, ka mums par omnibusu būs jārunā daudz. Un, lai būtu skaidrs komentārs, lai jūs varētu no savas puses pastāstīt, kas šobrīd ir pieņemts, kāds ir komisijas virziens, tad mēs varēsim, tad, kad tiksimies ar vēlētājiem, lai mēs varētu paskaidrot, lai mums būtu arī kopīga līnija no mūsu komitejas puses. Un liels, liels paldies De Castro kungam, paldies Desa kungam. Jūs noteikti tiešām būtu ļoti pozitīvi, ja jūs varētu tādu nelielu tādu kopsavilkumu. Ļoti praktiski, vai ne? Lai visiem būtu skaidrs, jo tad referenti varētu tā īsi apkopot, un tad visi varēsim izteikties pēc, pēc Nu, teikt to pašu, un tas atvieglos mūsu darbu. Tagad ir devītais darba kārtības punkts, kas ir saistīts par mūsu ziņojumu par kopīgiem, kopīgām saistībām. Mūsu referents ir Kaputo kungs, un tad līdz ar to lūdzu. Sī, grazie, grazie prezidenta. Anch'io voglio... Liels paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem, kuri ir strādājuši pie šā ziņojuma. Tas ir uh, diezgan sarežģīts un tehnisks ziņojums. Politiskajās grupās uh, to ietvaros jau ir atšķirīgi viedokļi un arī dažādām politiskām grupām ir atšķirīgi viedokļi. Cerams, ka varēsim vienoties par tādu nostāju, kas uh, nodrošinās nozars interešu aizsardzību. Jā, skatos, ka starp grupām bija varbūt atšķirīgi viedokļi, bet labi. Tagad dažreiz ir tā, ka varbūt uh, ir daži, dažas grupas, kas cenšas iejaukties lauksaimniecības sektorā. Labi, tagad mums ir jābalso. 64. grozījums. Kas par? Pret. Ā, pieņemts. 65. grozījums par. 64. grozījums ir pieņemts, bet vajadzības gadījumā mēs to pārvaldīsim jo ir tāds lūgums izskanējis. Albert, te taču ir pluss. Varbūt te ir kāda kļūda ieviesusies. Zamykam głos. Beidzam balsot. Beidzam balsot es domāju, ka, ka Puto kungam, kungam būtu jāpat, jābūt pateicīgam. Es pats laikam kaut kā nepareizi nobalsoju, bet uh, 65. grozījums par. Pret. Noraidīts. 66. grozījums par pret noraidīts. Grozījums 67 par pret noraidīts. Grozījums 68, 68 par pret noraidīts. Grozījums 71 par pret pret noraidīts. Grozījums 72 par pret noraidīts. Grozījums 73 par pieņemts. Grozījums 75 75 par pret noraidīts. Grozījums 76 par pret pret, noraidīts. Grozījums 77 par, pret, 78. grozījums, nē, ir jāpārbauda. 77. pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. grozījums par, pret, noraidīts. 79 par, pret, noraidīts. Grozījums 80, 81 par, pret, un noraidīts. Grozījums 85 par, pret pret. Pieņemts. Grozījums 86 par. Pieņemts. Grozījums 87 un 88 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 7, 89 par. Pret. Jāpārbauda. 89. grozījums jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 5. Par. Pieņemts grozījums 90. Par. Ā, nē, mums ir Tagad grozījums 91, otrā daļa par pret norēdīts. Kompromiss 6, kompromiss 6, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 98. 98 par pret. Noraidīts. Grozījums 99. Jāpārbauda 98. grozījums. Sākam balsot. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. grozījums par, pret, noraidīts. Grozījums 100. Noičels kundze, lūdzu. Vai jūs varētu piekto pārbaudīt? Līdz šim tur bija kaut kāds pārpratums. Man teica, ka piekto vajag pārbaudīt, ja tur nebija skaidrs. Labi. Pēc Nočels kundzes lūguma jāpārbauda piektais grozījums, mūsu referenta grozījums, piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, tā arī bija. Tagad ir uh, 91. otrā daļa. Labi, labi. Viss bija labi. Simtais grozījums. Grozījums simts. Kas par? Pret. Pret. Pieņemts grozījums simtu, nē, ir jāpārbauda simtais grozījums. Labi. Sākam balsot, grozījums simts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 101. grozījums par pret Es domāju, ka būs tas pats noraidīts. Nu, 101 arī vajag pārbaudīt. Labi. 101. 101 sākam balsot. 101. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, 102. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. Nu, 103. Par. Pret Noraidīts. 104. Jā, 104. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Grozījums. Tas ir, bā, tas ir pieņemts 106 par pret. Noraidīts. Grozījums 107 par pret. Noraidīts. Jāpārbauda 107. grozījums. 107. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ir grozījums 8 un 108. Identiski, kas par? Pieņemts. 109 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 110. 110 par. Pret pieņemts. Grozījums 9, referenta mm, grozījums par pieņemts, grozījums 10, arī referentes par pieņemts, 11, arī referenta par pieņemts. Kompromiss 7, sākam balsot par 7. kompromisu, sākam balsot. Sākam balsot, septītais kompromiss, beidzam balsot. Pieņemts. 117. grozījums. 117 par. Pieņemts. Grozījums. 118 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 12. 12 referentes grozījums, paldies, par, pret, 122, par, 122, Jārakungs, par, pieņemts, 13, par, pret, pieņemts, bet ir jāpārbauda, 13. grozījums, sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 14. Pret. Noraidīts. Grozījums 15 par. Pieņemts. Grozījums 16 par pieņemts. Jāpārbauda. 16. grozījums. 16. grozījums sākam balsot. 16. grozījums beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums 17 par pret, noraidīts, grozījums 18 par, pret, noraidīts, grozījums 19 nav, pirmais grozījums, referentes grozījums par, pieņemts, tālāk ir kompromiss viens, sākam balsot, sākam balsot, Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. 23. grozījums Agņokungs par pret noraidīts. Tālāk ir kompromiss 2. Sākam balsot. Sākam balsot. Otrais kompromiss. Beidzam. Pieņemts. 26. Kas par? Kas pret? Noraidīts, bet ir jāpārbauda. 26. grozījums ir jāpārbauda. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. grozījums. 28, 28. grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. 29. grozījums par, pret. Jā, pārbauda 20. 29. Sākam balsot. 29. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsdesmit trešais grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. Grozījums trīsdesmit viens par pret noraidīts. Grozījums 32 par pret noraidīts. Jāpārbauda 32. grozījums, kas par 32 sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts, grozījums 33, kas par, 33 par, pieņemts, 34 par, pieņemts, grozījums 36, 35 par, pieņemts, 36 grozījums par, pieņemts, 37 grozījums par, pieņemts, grozījums 39. Des un jār par 39 par pret. Jāpārbauda. Desakungs nebalso par savu grozījumu. Tad 39 ir jāpārbauda. Sākam pārbaudi. Beidzam balsot. Pieņemts trešais grozījums. Trešais par. Pieņemts. 40. grozījums par. Mm. 41. 41. Flanagana kungu grozījums par. Pret. Jāpārbauda. 41. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 42. Par. Pieņemts. Tālāk ir grozījums kompromiss 3. Sākam balsot. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir grozījums 46 Kostingera kundze. Četrdesmit deviņi atvainoja četrdesmit deviņi. Kas par? Pret. Jāpārbauda. 49. grozījums. Sākam balsot. 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis 4. Kompromis 4. Sākam balsot. Ceturtais grozījums. Beidzam balsot. Tagad ir grozījums 55. Kartī kunga grozījums, kas par? Pret. Noraidīts. Tagad ir grozījums 56 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 57 par. Pret. Noraidīts grozījums 59 pār, pret, noraidīts, grozījums 60 pār, pret, noraidīts, kompromiss 5, sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Tagad ir uh, grozījums 62. Des un jār. 62 par. Pret. Pieņemts. Tagad ir balsojums par atzinumu kopumā ar grozījumiem, par kuriem nobalsojam, un tātad gru, tagad atzinums kopā ar grozījumiem elektronisks balsojums, sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi apsveicam. Vai referenta kungs gribētu izteikties? E Jā, es vēlos vienkārši visiem pateikties. Paldies. Paldies. Arī mums ir tāds pats lūgums šajā gadījumā. Jūs varētu sagatavot tādu nelielu komentāru uz pāris lapusītēm par to. Tātad divas, trīs lapuses par to, kāds ir komitejas viedoklis, tā lai mēs varētu sarunās ar mūsu vēlētājiem to izmantot. Liels paldies, sirsnīgi apsveicam mūsu referentu, un tagad ir nākamais punkts. Tagad ir balsojums Santoša kunga ziņojums. Tas ir jautājums par Eiropas Savienības tālākajiem reģioniem. Un es saprotu, ka jūs gribētu izteikties. Lūdzu. Lūdzu. Obrigado, uh, eh, Sr. Presidente. Eu não sabia que pertencia. Paldies. Nu, es, biju, es nebiju pat plānojis kādreiz ko teikt, bet šajā gadījumā vēlos tikai norādīt, ka šeit galā balstāmies uz notimozimīgu līguma darbības panta, ja, kas tieši regulē jautājums par visatālākiem reģioniem. Nu, tātad šo jautājumu kā pamatu jautājumu izskata atbildīgā komitētā reģionu lietu komiteja, un es vēlos pateikties visiem, kas strādājuši, un īpaši arī e, savam sekretariātam darbiniekiem. Un paldies, protams, visiem deputātiem, kas ir snieguši tādu savu ieguldījumu. Un īpaši paldies arī ēnu referentiem, kas man tik daudz palīdzēja. Paldies! Lielas paldies! Un tagad mums ir jābalso. Sāksim ar grozījumiem. Dante kunga grozījumi septiņi. Vai jums ir iebildumi, lai mēs balsotu kopā? Labi? Tad balsosim. Nē, bet ir. Daži saka, ka Jā, daži saka nē, tad līdz ar to, ja balsojam par katru grozījumu atsevišķi, pirmais grozījums par, pret, otrais par, pieņemts, trešais grozījums par. Paldies, pieņemts, grozījums 4. Paldies, pieņemts, grozījums 5 par. Paldies, pieņemts, Es skatos, ka lielākoties visi piekrīt. Sestais grozījums par pieņemts. Septiņi par pieņemts. Desmit par pieņemts. Grozījums mm, astoņi. Astoņi, vai ne? Kas ir par astoto grozījumu? Kas par? Kas pret? Pieņemts. Grozījums 11 par. Pret. Hm, hm. Jāpārbauda. 13. grozījums. 13, vai ne? A, nē, nē, 11. 11. grozījums, sākam pārbaudi, sākam balsot. 11. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Jābūt pieņemtam. Labi. Popravka šī. Grozījums 13, kas par? Pieņemts. Grozījums 12 par? Pieņemts. Grozījums 14 par? Pret? Noraidīts. Grozījums 15 par? pret pieņemts. Grozījums 16. Jāpārbauda 15. grozījums. Tāds ir lūgums izteikts. Tad 15. Sākam balsot. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 16. grozējums. Par. 16. Par. Pieņemts. Grozējums 17, kas par. Lūdzu, parādiet ar roku. Pieņemts. Tagad arī tiešām koordinatori uzraugiet, lai būtu viss labi. Grozējums 19. Par. Pret. Noraidīts grozījums 20 par. Pieņemts. Grozījums 22 par. Pieņemts. Grozījums 20. Nē. 21 atkrīt, līdz ar to kompromiss A. A kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot. A kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir 23. grozījums. Kas par? Par. Pieņemts. Grozījums 24 par. Pieņemts. Grozījums 25 par. Pieņemts. Kompromiss B. Jābalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Kompromiss C. C kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir kompromiss D. C kompromiss ir pieņemts. Tagad ir kompromiss D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Tagad ir kompromiss E. E kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. grozījums 48 par pieņemts grozījums 50 par pret noraidīts. Grozījums 52 par pret pieņemts 53 par pret noraidīts. Grozījums 54 par pieņemts. Grozījums 55 par pret noraidīts. 56 par pieņemts bet uh, atkrīt. Labi. 56 nē, tāpēc, ka 48 ir pieņemts. Tad uh, līdz ar to 57 par pret noraidīts. Grozījums 58 par pieņemts. Grozījums 59 par pieņemts Grozījums 60 par. Pieņemts. Grozījums 61 par. Pieņemts. Tagad ir balsojums par dokumentu kopumā. Ar visiem grozījumiem sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, tagad. Regi. 30. maijā turpināsies darbs un arī jūlijā sesijā vai referents gribētu izteikties. Lūdzu. Jā, eh, eh, paldies. Es vēlējos pateikties visiem, kas ieguldījuši darbu. Un šī programma būs ļoti nozīmīga visiem attālākajiem reģioniem. Un, um, ieteikumi, mēs domāju, tā būs redzam. Ir gaidām, ka tā būs ļoti pozitīva. Paldies! Nākamais eh, darba kārtības punkts ir 11. Taču mēs to sāksim pēc piecām minūtēm, jo mūsu viesi, eksperti, ir ieradušies, bet tagad ir piecu minūšu pārtraukums pēc tik intensīvas balsošanas, un tad uh, Turpināsim ātru darbu. Eksperti ir klāt, bet pēc piecām minūtēm mēs atsāksim darbu. Thank you.

Yeah.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

Proszę Państwa, będziemy jednak zatrzymać. Dārgie draugi, sāksim darbu. Esam jau pagarinājuši mūsu pārtraukumu. Nu, jau vairs nevis 5, bet 15 minūtes, un es ceru, ka jūs, cienījamie deputāti, tagad jau atgriezīsies, kamēr es teikšu ievadu vārdus, lai varētu uzklausīt mūsu ekspertus. Tātad Tagad mums ir pētījumā informācija politikas atbalsta ražīgumam pret ilgspēju Eiropas Savienības lauksaimniecībā, virzībā uz dzīvot spējīgām lauku saimniecībām un vidē draudzīgu izaugsmi. Mūs interesē, lai tiešām būtu ilgspējīga lauksaimniecība un lai būtu uh, uh, vide draudzīgi risinājumi. Šo pētījumu ir veicis politikas departaments no Itālijas. Speciālisti mums te ir paveikuši. Un arī lauksaimniecības pētījumu centrs no Vācijas ir piedalījies pētījumu pasūtīja un vadīja politikas departaments, kas noteikti ir pelnījis pateicību par to, ka ir nodrošinājis mums labu informāciju. Paldies, tas, paldies viņiem par to, ka viņi piesaistījuši arī uh, ārējus ekspertus. Mums ir nepieciešams tieši uh, runāt pār ražīgumu, un tas, protams, ir attiecas uz uh, labu, labiem risinājumiem un par to, kā mēs turpināsim attīstīt būtiskākie jautājumi tika izpētīti izmantojot uh, dažādu politiku analīzi. Arī politiskajā līmenī ir nodrošināts pētījums attiecībā uz raži, ražīgumu un uh, vidē draudzīgu izaugsmē. Bija arī dažāda veida politiskā, politiski priekšlikumi, lai varētu attīstīties – un tas ir sevišķi attiecās uz, protams, lauksaimniecības sektoru. Tā tad tiešām bija grūts, var teikt, uzdevums. Sirsnīgi sveicu mūsu ekspertus Annalisa Zeza un Roberto Henke. Viņi ir no Itālijas lauksaimniecības un ekonomikas pārvaldes lūdzu. Bet pirmām kārtām mēs darīsim šādi. Vispirms būs eksperti, uh, un tad diskusija tiks uh, atvērta, respektīvi varēs piedalīties deputāte. 20 minūtes ir jūsu rīcībā, un jūs varat savā starpā sadalīt uh, šīs 20 minūtes, lai uh, tad tā, tas ir jūsu ziņā, kurš būs pirmais, kurš otrais, un kā jūs uzstāsieties. Tā ir tiešām jūs, tas ir jūsu lēmums. No manas puses ir viss, un tagad lūdzu mūsu eksperti. Zeze, o... Lūdzu, Zeza kungs. Grācie, prezidente, sarò solamente io fare la presenza. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo zaicinājumu un iespēju jūs iepazīstināt ar savu pētījumu un līdz to arī sniegt jums šo prezentāciju. Ja mēs kopā to veicām arī, arī ar Robertu Henki, bet nu tad es atvēlēšu viņam jums atbildēt uz jautājumiem. Pirmkārt vēlos pateikties lauksaimniecības un lauka attīstības komitejai par uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē. Īsumā par uh, mūsu prezentācijas struktūru. Pirmkārt, iepazīstināšu ar pētījumu mērķiem, tālāk galvenie atzinumi. Mēs runāsim par arī galvenajām tendencēm ražošanā un ilgspējas nodrošināšanā lauksamniecības ražošanā. Tālāk mēs runāsim arī par pētījumu un novērtējumu līdzšiem rīcību politikas instrumentiem un citām lietām, un tāpat iepazīstināšu arī konkrētajām pētījumiem, tad atsevišķiem gadījumiem, kur mēs nodrošam ilgtspējību, un tālāk arī iepazīstināšu ar sagatavotām rekomendācijām. Tātad pētījuma galvenais uzdevums bija nodrošināt atsevišķos faktors, kas nosaka arī ražošanas ilgspējību un kā to sasarīt kopā ar lauksaimniecību un lauku attīstību. Tad, tad ir atsevišķi faktori, kurus mēs izceļam šeit pētījumā. Viens no pieņēmumiem, uz kā balstījām savu pētījumu, ir, ka šo ciklu un attīstību nosaka ne tikai kopē lauksaimniecības politika, bet daudz citi arī elementi, kurus nosaka gan dalībvalstis, gan Eiropas Savienībām, kas tiešā veidā ietekmē ilgspējīgu un produktivitāti. Mēs izveidojam šādu ietveru, ko pielāgojam analīzē. Tātad izaugsme tiek sadalīta un analizēta no konkrētajiem faktoriem, kā piemēram ražas rādītāji un arī apjoma rādītāji. Ražas rādītāja pieaugums. Ražas pieaugums to nosaka dažādi veidi jaunās tehnikas, tehnoloģijas, ko piemērojam. Un tad mēs skatām to no šī tehniskā progresa, lauksaimniecības intensifikācija. Un lūk, šī tālākais sadalījums atklāja trīs noteicošos faktorus, kas savukārt ir saistīti ar atšķirīgām rīcību politikām. Pirmkārt, tas saistīts ar pētniecību, citos gadījumos savukārt konkurētspēju un cenām. Tas ir otrais gadījums. Šo aspektu mēs šodien neskatīsim, cenas un konkurētspēju, lai gan jums ir saprotam, ka tas spēlē būtisku lomu. Um, un šī nepārējošā zilā līnija atklāja vispārējās tendences sarežģot apjomu izaugsmē. Kopā rādās, ka ir, ir bijis pieaugums, bet gadu gaitā tomēr tas samazinās. Tieši pieaugums samazinās. Tātad, ja mēs skatām Lielākrāsē iekrāsotā daļa, kas atspoguļo ieguldījumu uz hektāru. Nu, mēs redzam, ka kopēja ražošanas apjomi ir pieauguši. Tas, kas parādās kā zilā krāsa. Un savukārt sarkanā daļa atspoguļo uh, virsmas, jeb platības apjoms. Un, lūk, te mēs redzam, ka šīs izmaiņas proporcionāli parādās, ja mēs palēnam arī platības, pirmais trīs dekādēs, un tas uh, ir zaļā krāsa. Savukārt, ja skatām par dalībvalstu grupām, tur parādās ļoti interesanti rezultāti. Šis atspoguļoja pirmais attēls Eiropas Savienības vidējo rādītāju un ignorē lielās atšķirības dalībvalstu starpām. Šeit jūs tās savukārt redzat. Tad atspoguļojums izmaiņas dinamika pēdējo 15 gadu laikā pa reģioniem. Ziemeļa Eiropa, Dienvidē Eiropa. Tad Austrum Eiropa, jeb jaunās dalībvalstis. Tad skatām ziemeļos ir pieaudzis ražošanas apjoms un arī produktivitāte. Savukārt dienvidos ir samazinājusies ražošanas apjomi. Tātad tukšā, tumšākā krāsa iekrāso inovācijas un tehnoloģiju faktoru, bet jāatzīst, ar to nepietika, lai nodrošinātu negatīvo ietekmu risinājumu jeb negatīvu ietekmi uz, kas ir saistīts ar zemes, jeb platību zaudēšanu. Oranžā krāsa atklāja ieguldījumus uz vienu hektāru. Austrum Eiropā mēs redzam, ka ir negatīva produktivitātes dinamika, jo atsevišķie faktori īpaši nav kompensēti un šī produktivitātes kāpums nav īsti piedzīvots. Te mēs jau kā tabula atspoguļam atsevišķos mainīgos. Šie mainīgie, kas ņem vērā resursu produktivitāti, lai labāk varētu saprast, no kurienes tad tas uh, nāk un kādā veidā tas veido kopīgo tendenci. Un tā nākamais mainīgais ir uh, rīcība politikas aspekts. Par to es runāšu arī nedaudz vēlāk. Šajā attēlā ir nedaudz uh, sarežģīta varbūt nolasām informācija, lauksaimniecības eh, sarežģīto apjomu izaugsme un siltumnīcas krāsu emisiju korelācija. Nu, ko mēs saprotam arī kā sauktā oglekļa saražošana šajā periodā. Augšējā labajā stūrī ir tāds valsts kā, piemēram, Nīderlanda, Polija, Dānija, Bulgārija. Te ir saražo, ražošanas apjomi pieauguši, bet savukārt ir izdevies samazināt siltumnīca efektu gāzu apjoms. Mēs varam teikt, ka viņi ir iznoši ilgspējīgu intensifikāciju. Pretēji savukārt augšējā kreisajā stūrī Itālija, Ungārija, Čehija un Zviedrija ir emisijas uz vienu vienību samazinājušās, bet vienlaikus arī samazinājušies arī ražošanas apjomi. Līdz to ražošanas apjomi un ilgspējība ir nu, veicinājuši tādu kā mieskaiti. Šajā attēlā jūs redzat siltumnīcas gāzu un produktivitātes eh, saikni par katru atsevišķo valsti. Tālāk, kur jūs redzat slāpekli, eh, izmantošanu un šo dinamiku. Cik intensīvi tas ir izmantots produktivitātes jeb ražošanas apjomu kāpināšanai. Nu, vislabākie radītāji, protams, ir zemāk šie nitrogēna izman, uh, slāpekļa izmantotāji apjomi, un tas ir uh, Nīderlanda un Vācija. Viņam ir izdevies palielināt ražošanas apjoms, sev piemērot mazāk slāpekļa apjoms. Sakot, Austrālijā un Bulgārijā, Polijā, ja viņi ir palielinājuši ražošanas apjoms, bet nav samazinājuši slāpekļa izmantošanu. Gluži pretēji, pat vairāk izmanto. Tādēļ, ja skatām šo līdzsvaru un aprēķinu uz vienu hektāru, nu, mums ir eh, salīdzināmām 2002. 2004. gada periods un tad 13. 14. gads. Atkal absolūtie skaitļi, protams, būs ļoti atšķirīgi jo atšķirīga situācija dalību valstīs. Nu, kā es jau iepriekš norādīju, mēs vēlamies norādīt, ka ražošanas un ilgspējības radītāji ir jāsaskata um, saistībā ar daudziem mainīgajiem, kas pirmkārt mūs visvairāk interesē un jūs rīci politikas ietekme. Tādēļ pievērsīsimies, piemēram, izdevumiem par pētniecību un to saikni ar rīcību politiku. Te jūs redzat pa valstīm nacionālā līmenī. Valstu tēriņi pētniecībai ir Portugālē, Grieķijā, Itālijā, Dānijā samazinājušies, savukārt citās valstīs pieauguši. Īpaši Austrum Eiropas valstīs un Zviedrijā. Nu, lūk, līdz to te parādās vēl arī papildus divi rādītāji. Viens ir uz vienu iedzīvotāju izdevumi zinātnē un pētniecībai, un otrs ir kopējie izdevumi. Un tas atkal atspoguļot atšķirīgu ainu Eiropas Savienībā. Piemēram, zaļie patenti. To skaits ir pieaudzis pēdējā desmitgadē. īpaši, kas skar ūdens izmantošanu, atkritumu apsaimniekošanu. Turklāt arī atšķiras pētniecībai piemērotie nodokļi. Dažās valstīs ir izveidots nodokļu schēmas, kas veicina attīstību, ir ļoti daudz stimuli maziem vidiem uzņēmumiem Francijā, veicinot inovācijas. Tāpat arī Nīderlandē un apvienotā karalistē ir līdzīgi šādi stimuli. Piemēram, Francijas un apvienotās karalistes skatījumā ir īpašs atbalsts programmas jauno, jaunu uzņēmumiem, kurus izveido jaunie lauksemnieki. Un tad mums ir arī šie vidas instrumenti, kā piemēram vidas nodokļi, un to iet daļā no IKP. Tas īsti netiek plaši izmantots. Te ir jautājums par arī piesārņojumu, piemēram, avotu noteikšanu. Bet tam ir būtiski ietekmē jāskatām tālāko īstenošanu. Mums ir Eiropas tiesība akts ar numuru 128 no 2009. gada kurš šajā gadījumā ir jāpiemēro. Tālāk, atsevišķie regulatorie pasākumi, kurus īstenot dalībvalstis, nu dažkārt tās nav tieši saistīts ar tirgu, un arī šeit ir ļoti atšķirīga situācija dalībvalstu starpā. Francija notiek Grenola likums, un īrijā tas ir um, zaļais likums, un Dānija savukārt zaļās izaugsmas stratēģija. Un galvenais mērķis vienmēr nodrošināt, ka lauksaimnieki turpina nodarboties lauksaimniecību. Nīderlandē ir noteikti atsevišķi regulatorie pasākumi par at, um, um, mākslīgo minerālu mēslu izmantošanu. Tad ir atsevišķi citi rādītāji, kā lauksaimnieku vecums, izglītība. Varbūt tas īsti neatspoguļo šeit, bet to ir grūti arī saskatīt uz ekrāna, bet tas jums ir pieejams kā informācijas materiāls. Apkopot šos datus, jūs arī redzat. Liels atšķirības attiecīgi, kas skar uh, pētniecību, izglītību, pauģu pēctecību. Tie visi būtiski elementi, un virzītāji, piemēram, Dānija, Vācija, Nīderlande. Šobrīd uzrāda pozitīvas tendences ražošanas apjomu pieaugumam. Produktivitāte ir pieaugusi, un vienlaikus viņam ir izdevies samazināt siltumnīca efekta gāzes un slāpekļa izmantošanu uz vienu hektāru. Un mēs redzam, ka tam ir skaidrs izskaidrojums. Vairāk ieguldījumu pētniecība attīstībai, labāk lauksemnieku izglītīšana, jauno lauksemnieku sagatavošana. Tāpat arī noteikti skaidri papildus nodokļi praksēm, kas kaitē vidē. Tālāk seko nākošā Austrumēropas valstu grupa, kur pieauguši arī ražošanas apjomi bet nepietiekamā mērā ir kompensēti dažādi veidā platību zaudējumi. Galvenie secinājumi par šo pirmo daļu. Mēs redzam, ka vairākas dalība valstis ir ļoti veiksmīgi īstenojušas ilgspējīgu intensifikāciju. Visdažādākās rīcība politikas, kas um, iekļaus kopējā lauksaimniecības politikā, ir ietekmējušas šādu tendenci. Un Eiropas Savienība un uh, Ceļās izaugsmes stratēģija būs būtiski faktori arī turpmāk. Ja skatāmies kopējā lauksaimnes politiku kopumā, tur parādās brūtiski instrumenti ilgspējīgai ražošanai. Un Eiropas inovāciju partnerība, kas arī, protams, ir šā gadījumā ļoti nozīmīga. Tālāk atkal tie paši varbūt rādītāji, kur mums ir gadskārtie izaugsme, un lejā savukārt parādās atšķi, atšķirīgs mainīgie rādītāji, ražas apjomi um, un um, siltumizefektu gāzu emisijas citu starpām. Ražošanas izaugsme ir stabila Bet te parādās lielas arī diverģences, ja, ja ņem vērā atsevišķos vidas faktorus, kā piemēram emisijas. Lūk, šajā gadījumā mēs varam teikt, ka KLP reformas ir nodrošinājušas uh, ražošanas pieaugumu ilgspējīgā veidā. labi, šie ir kopējie skaitļi un rādītāji, bet, ja skatām, piemēram, par reģioniem, tad um, ziemeļos, protams, ražošanas apjomi ir ļoti stabili, bet dienvidos tur sadalās pa trim atšķirīgiem periodiem šie rādītāji. Tad mēs varam skatīt, kas ir um, bijis uh, reformas sākumā. Ieguldījums un zemes radītāji nemainās, bet savukārt vēlāk, un mēs pārveicām šīs uh, KLP veselības pārbaudi, mēs redzam, ka zemes izmantošana stabilitātes produktivitātes pieaugums ir bijis stabils. Bet eh, vēlāk sako arī nedaudz neliels samazinājums produkta ražošanas apjomam, eh, piedošanu produktivitātei. Un pēc tam savukārt arī trešajā periodā jau ir ieguldījuma samazinājums Un tas nedaudz varbūt ir mūsinoši, ja skatām salīdzinām ar Austrum Eiropu. Mēs pamanījām, ka iezīmēs tendence uzsaukt to win-win ieguvējs ieguvējs instrumentu, ar ko ar palīdzību var nodrošināt gan ilgspējības rādītāju uzlabošanos, gan arī ražošanas un produktivitātes rādītāju uzlabošanos. Tātad uzticam, ja noturīga pārtikas ražošana. Nu, tas ir galvenais mērķis un, lūk, teikt konkrēti instrumenti, lai to īstenot. Nu, lūk, ja mēs runājam par augļiem un dārzeņiem, Itālijā šī stratēģija, kas seko vispārējiem mērķim, uzlabot uh, ražotāju organizāciju konkurētspēju. lai arī uzlabotu viņu ekonomisko ilgspējību. Lūk, mēs izmantojam datus, kurus ieguvām savā uzraudzības uh, šajā periodā, un mūsu secinājums bija, ka augļu un dārzeņu instruments bija ļoti labs, lai nodrošinātu ražošanas, produktivitātes un ilgspējības mērķus. Mēs arī konstatējām, ka galvenokārt tas ir vērsts uz ilgspējīgu produktu piedāvāšanu tirgū. Tas ir 78% gadījumu Ziemeļ Eiropā. Mēs redzam, ir vai nu pieaugusi platība, ko izmanto ražošanai. Vai arī šo četru kvalitīvas schēmu izmantošana, bioloģiskā lauksaimniecība, ekosertifikācija un tam līdzīgi. Tā kā mēs to esam analizējuši, un redzam detalizētāk. Un tālāk attiecīgi gatavojam rekomendācijas, ka e, kādā veidā varētu vēl stiprināt ražotā organizācijas, lai tās būtu vēl vairāk orientētas uz tirgu. Tad mēs runājam par apmācību sagatavošanu. Un to galvenokārt piedāvātu ražotāju organizāciju menedžeriem, vadītājiem. Uzskatām, ka ir svarīgi uh, standartizēt procedūras. Un trešā rekomendācija, kas varbūt nav tieši par KLP, bet gan skar cits rīcību politikas, un tas tieši būtu par cīņu pret negodīgas tirdzniecības praksēm pārtiks piegādes ķērēs. Nu, augstā līmeņa grupa tieši tu un pat ir beigus darbu. Tikta tātad īpaši izveidot Eiropas komisijas augstā līmeņa dur, darba grupa, kas strādā ar šiem jautājumiem. Papildus mēs sekojam arī Eiropas Inovāciju partnerības institīvai. Nu, tas ir tāds jauns projekts. Un mēs varējām tikai šeit iekļaut pētījumā pirmo fāzi. Bet jau redzam, ka dalībvalsts izrāda ļoti lielu interesi, un tas ir iegūst lielu popularitāti. bet arī sākotnējā fāzē mēs pamanījām vairākus tomēr vājos punktus. Gan dalībvalstu līmenī, gan Eiropas līmenī. Fokus grupu darbs īsti nav nu, nonācis tālāk līdz adresātam. Mums ir nepieciešams programmas, kas spēj aptvert plašāks reģions, ne tikai konkrēts dalībvalstis, lai nepieļautu pārklāšanos, kā atkārtojam tos pašus pētījumus. Tas ir par Eiropas līmeni. Par dalībās līmeni arī redzam, ka pārklājas vairākas problēmas, pārklājas lietas, un līdz to vajadzētu vienkāršot administratīvās procedūras. Tālāk, kur mēs skatāmies inovāciju brokeri. Nu, ir nepieciešama tātad tā, lai tas, ko jūt, ko vajag, kas nepieciešams ne, eh, lauksemniekam, lai to varētu pārvērst tālāk par inovatīvām idejām, tur jābūt tādam starpniekam. Tad galvenie secinājumi par rīcību politiku. Mēs redzam, ka ir mainījusies KLP. Pētījumā mēs norādījām, ka KLP ietekme, ja reformas ietekme īsti varbūt nebija simtprocentīgi tāda, kā to gaidīja, un daļai to izskaidro daudzie izņēmumi un atbrīvojumi. Līdz to dalībvalstīm ir diezgan elastīgi iespēja reformu piemērot savām vajadzībām. Un papildus mēs redzējām arī daudz citu ziņojumus, kas jau tika šeit izklāstīti Eiropas parlamentā. Mēs redzam, ka daudzas dalībās īstenībā nav spējuši atrisināt jautājumus par ietekmi uz vidi. Tad jauniem instrumentiem, protams, ir šāds papildus iespējas. Es arī šeit runāju par uh, inovācijām kā viena no šiem svarīgiem mainīgajiem. Jaunās tehnoloģijas pozitīvi var ietekmēt. Mums tad ar vien vairāk ir šī tālvadība, precīzi mašīnu piem, tehnoloģiju piemērošana, pat robotu piemērošana lauksaimniecībā, kas nodrošina arī šādu ilgspējīgu intensīvu lauksaimniecību. Administratīvās procedūras ir sarežģītas un tas kavē lauksaimniekus dažkārt no līdzdalības inovatīvos instrumentos, un tādēļ ir nepieciešams attiecīgi rīkoties. Es nevēlos varbūt tagad vēl ļoti iedzināties katrā atsevišķā detaļā. Bet, ja drīkst, es iepazīstu atsevišķajām piemēriem, uh, kurus mēs esam apkopojuši. Kad mēs runājam par lauksamnieku profilu, resursu efektīvu izmantošanu, zemes izmantošanu un reģionālo integrāciju. Lūk, ir atšķirīgs pieejas, un mēs arī piedāvājam arī dažādas piemērus. Un šīs lielās atšķirības pat var sadzīvot vienas reģionālas attīstības stratēģijas ietveros. Mums ir arī konkrētie piemēri, un lūk, šeit jums varbūt pieci piemēri, kāds izdarbojas praksē. Efektīva ūdens pārvaldība Itālijā. Bioloģiskās lauksaimniecības rajons. Tālāk divi piemēri no uh, āramzemes mm, izmantošanu uh, lauksamniecībā un otrs ir par um, piena robotiem Nīderlandē. Un piektais ir par ekosistēmu uzraudzību un bioloģisko daudzveidību. Nu, galvenie secinājumi no šiem pieciem piemēriem. Nu, tie apliecina to jau, ka arī agregāti dati mums uh, atklāja, ja ir labāki ieguldījumi un izmantojam pētniecību un attīstību un nodrošinām labāku pārvaldību, tad mēs nodro varam nodrošināt, ka produktivitāte un ilgspējība um, var attīstīties vienlaicīgi. Tātad nav, ka vai nu viens vai otrs. Nav, ir iespējams tad to arī virzīt kopā. Tālāk ilgspējības prakses piemērošana. Nu, tur jābūt skaidram ietveram un saskaņotām rīcību politikām, lai lauksemnieki to tiešām ieviestu praksē. Šajos piemēros mēs bieži vien redzējām, ka lauksemnieki baidās no riskiem. Uh, Viņi nesteidz pārņemt jaunas tehnoloģijas. Un nereti viņi ne, viņu lēmums neietekmē iespējamā ietekme uz vidi. Viņi izvairās bieži no šāda lēmuma pieņemšanas. Tad ir jāuzlabo viņu zināšanas. Iegūms būs tikai tad, ja cilvēku un poli, rīcību politiku un pieņemtie lēmumi sekos vieniem un tiem pašiem principiem. Tātad jābūt tādai vienotai pieeja un pozitīvā atmosfērai, kas palīdz pārņemt un nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Tālāk mums jābūt šāda iekļaujoša pārvaldība un atbilstošo zināšanas sistēmu. Tie ir būtiski faktori, lai nodrošinātu vietējo attīstības institīvu veiksmīgu realizāciju. Un, visbeidzot, investīcijas. Šīs ilgspējīgas intensifikācijas stratēģijas nu, nevar darboties bez investīcijām. Tas skar gan lauksaimniecības, kur nepieciešams jaunas tehnoloģijas, uh, bet arī plašāka infrastruktūra zemes izmantošanai un dažādu veidu lokālo institīvu īstenošanai. Un tādēļ pašās beigās vēlētos jums piedāvāt dažas rekomendācijas. Ilgspējīga intensīva lauksaimniecība un zaļā izaugsme varbūt nav obligāti izcelti kā svarīgi mērķi, kā LP, bet to vajadzētu izdarīt. Lai šos KLP instrumentus mēs tiešām varētu vēl precīzāk izcelt un tos ņemt vērā, nodrošinātu ilgspējīgu, intensīvu ražošanu. Rīcība politikas mērķiem ir jāiet roku rokā ar instrumentiem. mums ir jāvirzās uz ieguvēs ieguvēs situāciju, un līdz tam tam nepieciešami konkrēti rīcība politikas instrumenti. Nevajadzētu nodalīt intensifikācijas pieaugumu un ilgspējības pieaugumu kā atsevišķas savstarpējas pretrunas Tas īstenībā ir nepareizi. Mēs tieši varam nodrošināt abu - gan intensifikācijas, gan arī produktivitātes un ilgspējības pieaugumu. Tādēļ mums ir precīzāk arī jāskaidro mērķi. Un pētījumu rezultāti. Tādā veidā mēs, ir, mēs veicinātu ciešāku dialogu starp uh, pētniekiem un lauksemniekiem un rīci politikas veidotājiem. Šī aprits ekonomika, manuprāt, kļūst par izšķirošo nākotnes uh, pārliecību, lai nodrošinātu arī zaļu izaugsmi lauksemniecībām. Lūk, lūk, mēs redzam šeit um, iespējas uh, aprits ekonomiku vēl vairāk uzsvērt kopējā lauksaimniecības politikā. Tas arī viss šobrīd no mans puses. Es ceru, ka es nepatērēju man atvēlēto runas laiku. Un pēdējais attēls, kur jums parādās visi kontakti par iesaistītiem pētniekiem. Es patī, tālāk arī eh, Roberta Henke no Itālijas tāpat arī Nīderlandes kolēģi un Leipnica centra kolēģi. Paldies! Okay, bardzo, bardzo dziękujemy. Liels paldies! Mēs varējām atļauties ilgāk uzklausīt jūsu teikto, jo ir ļoti interesanti arī. Un Tāpēc arī es nepārtraucu, jo es uzskatu, ka ir vērts šo informāciju saņemt. Un saskaņā ar mūsu principiem sāksim tagad diskusiju par šo ārkārtīgi interesantu jautājumu. Es domāju, ka tiešām tā ir tāda nākotnes vīzijā un ir nepieciešams šo iedvesmu smelties tieši no šādas informācijas. Tāpēc arī vēlreiz paldies pētījuma autoriem un pirmais ir Granokungs lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tiešām šajā pētījumā ir daudz sarežģītu savstarpēji saistītu tematu, un šie grafiki bija tiešām ļoti eh, spilgti to raksturoja, cik eh, viss šeit ir sarežģīti. Jautājums par ilgtspējīgu lauksaimniecību. Jūs saistījāt eh, savā starpā divus vārdus - intensifikācija un ilgtspējība. Tātad tie Uh, nu, šeit ir gandrīz vai antonīmi, jo es nezinu, vai mēs varam vēl daudz vairāk intensificēt lauksaimniecību un uh, saglabāt tās ilgspējīgo raksturu. Man ir jautājums par, uh, <clears throat> par pētījumiem, par savstarpēju zinātnisko pētījumu izmantošanu Eiropas Savienībā. Nepietiek vienkārši veikt pētījumus, šie dati uh, ir eh, ja pēc tam jāizmanto savstarpēji, ar tiem jāapmainās tālāk par pesticīdu izmantošanu, varbūt arī šeit ir kādi interesanti atklājumi. Un vēl viens jautājums par um, produktivitātes samazinājumu atsaistīšanas pasākumu rezultātā. Vai šī ietekme ir bijusi ievērojama? Un, protams, ir arī vēl daudz citu jautājumu, piemēram, vai esat domājuši par biodegvielu un par to, kā uh, enerģētikas direktīvas grozījumi, kas ir iecerēti, varētu ietekmēt situāciju ar etanolu un biodīzeli, un uh, kā šie grozījumi ietekmēs dzīvi laukos. Lūdzu, ceru, ka atbildēsiet uz visiem šiem jautājumiem. Paldies, Harēns Karsīs kundzei vārds. Paldies par šo pētījumu un par tā prezentāciju. Man ļoti ieinteresē šis pētījums un ar interesi tā, eh, klausījos jūsu prezentācijā, bet mani pārsteidz tas, ka jūs nepieminējāt vienu svarīgu faktoru, proti uh, zemnieku, lauksaimnieku vecumu un lauksaimnieku apmācību. Mums ir jāzina, kāds ir vidējais vecums. Un eh, vai viņi ir gatavi izmantot inovācijas, jaunas ražošanas metodas ieviest, un, teiksim, var, tāpat arī varbūt viņi neizmanto piedāvātās apmācības tik uh, intensīvi, kā tas būtu iespējams. Tāpat man interesēja arī uh, jūsu teiktais par to, kas ir noticis pēc Makšērī reformas. Mēs Eiropā esam veikuši vidus posmā pārskatus, to mēs paši esam šo terminu radījuši, un būtībā tas viss rada diezgan lielas bāžas un nedrošību lauksaimniecībā. Tātad par to, ka septiņu gadu laikā šie noteikumi var mainīties. Tagad tas jau notiek šīs spēles vidū pēdējos gados un uh, līdz ar to lauksaimniekiem nav nekādas drošības un paļāvības. Viņi zina, kas notiks pirmajā, otrajā gadā, bet nezina, kas būs ceturtā un piektā gadā. Un pēc KLP veselības pārbaudas tādu šī situācija ir. Un mēs gribētu zināt, vai mēs varam konstatēt arī šo ietekmi uz lauksaimniekiem uh, piemēram, domājot par investīcijām, lai uzlabotu konkurētspēju un efektivitāti lauksaimniecībās. Lozo kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos norādīt, ka lauksaimniecībā ir nu, tāds iz, eh, izcils modelis. Tā ir Francijas lauksaimniecība, kas ir augsti attīstīta. Lauksaimnieki ir eh, uzņēmumu vadītāji, ļoti apzinīgi, viņi respektē vidi, šie cilvēki ir ļoti labi izglītoti, ļoti labi prot savu Uh, pārzīmes savu amatu un ir iespējams arī uzlabot uh, ražošanu, domāt par lauksaimniecības ilgtspēju. Tā kā ir uh, ļoti daudz tehnisku aspektu, uh, graudkopji um, izmanto modernās metodes, gaisa mitruma, uh, Uh, datus uh, uh, izmanto, kad viņi veic fiktosanitāros pasākumus, lai varētu augi vieglāk uzsūkt šos produktus, lai tie būtu efektivitāti, un tad ir iespējams samazināt to lietošanu pat par 30%. Un es domāju, ka mums ir jāturpina šāda attīstība, un es domāju, ka ilgtermiņā mēs varēsim ražot vēl vairāk. Paldies! Haibuš kundze. Paldies! Jā, bija ļoti interesants jūsu stāstījums. Jūs arī norādījāt, ka lauksaimnieki vilcinās veikt investīcijas jaunajās tehnoloģijās. Un, nu, netik pieminēts arī tas, cik investīcijas ir rentablas, ja teiksim, tiek veikts investīcijas, lai paaugstināt ražošanas apjomu, tad, ja tirgu nav noieta šiem produkcijai, nu, tad ir arī šaubas par nepieciešamību veikt investīcijas. Uh, Un ja mēs runājam par intensifikāciju, mums vajadzētu paturēt prātā arī tas, ja mēs ražojam vairāk, vai mēs varam vispār šo papildu produkciju arī pārdot. Un Eiropā nevajadzētu varbūt runāt par intensifikāciju runāt, bet gan uh, par, uh, domāt par situāciju tirgu un mani interesētu arī tas, tātad šī intensifikācija tiek vienmēr salīdzināta ar emisijām, ar izmešiem, kur mēs varētu, jautājums, ko mēs varētu vēl darīt vides labā, bet vai ir pētīts arī, teiksim, tas, kā, kāda ir uh, au, augsnes kvalitāte un uh, uh, cīņa pret eroziju, bet šeit vajadzētu pievērst uzmanību vēl papildus rādītēm, runājot par augst, augsnes kvalitāti. Paldies vārds Bogoviču kungam. Paldies par šo ļoti interesanto pētījumu. Man liekas, tas, manuprāt, tas ir labs izējas punkts, lai domātu par to, kā tālāk veidot kopējo lauksaimniecības politiku. Jūs runājāt par ilgtspējību un uh, Uh, intensifikāciju un uh, tik norādīts, ka var panākt abu šos it kā atšķirīgos mērķus, izmantojot modernās tehnoloģijas, tad para, paaugstināt gan uh, ražību, gan arī nodrošināt ilgtspējību. Tāds ir mans uh, secinājums. Tā, tika, mums ir nepieciešamas papildu zināšanas, ja mēs vēlamies īstenot ilgtspējīgu uh, lauksaimniecību un vēlamies mm, um, nodrošināt uh, arī aprits ekonomikas attīstību, kur arī lauksaimniecībā ir sava loma spēlējama. Tātad jūsu pētījums bija ļoti interesants un tik norādīts uz uh, nopietnu problēmu Uh, kas pastāv Eiropas Savienībā, tātad par attīstību virzienā ziemeļi dienvidi un par uh, ražīgumu un ražošanas apjomu. No nu, jūs pētījumi bija skaidri redzams, ka veiksmīgi attīstās uh, ziemeļ Eiropā lauksaimniecība, tur pieaug uh, ražošanas apjoms, un šeit situācija ir atšķirīga nekā Dienvidē Eiropā vai Eiropā Uh, nu, Eiropas daļā, kas atrodas pārējais uh, posmā. Tas mums būtu jāanalizē, un arī Ziemeļ Eiropā ir lielāka intensifikācija, vairāk izteikti intensifikācija nekā Austrum Centrāla Eiropā vai Dienvidē Eiropā. Mums ir jāatbalsta ilgspējīga lauksaimniecība, kas ir integrēta, bet tāpat laikā jārada arī nosacījumi, lai paaugstinātu um, ražīgumu, ražību arī Dienvidaustrum, Dienvidu Eiropā un Austrum Eiropā. Es pārstāvu Slovēniju un arī esmu novērojis, kāda ir situācija. Protams, daudz pasākumu KLP ir labi, bet pietrūkst uh, ražošanas apjomu veicinošu pasākumu. Un e, galvenais akcents likts uz to, lai zeme tiktu apstrādāta. Bet es atbalstu jūsu teikto, mums ir e, jāatbalsta tā, jaunās tehnoloģijas, tāda precīzi pasākumi, jāizmanto modernās tehnoloģijas arī laukos un uh, tas ir uh, jāiekļauj arī KLP, uh, jāatbalsta labāka mobilitāte, lauksaimniecība un arī jāatbalsta saiknes starp ražošanas apjomu un pieprasījumu. Mums ir arī nepieciešams piesaistīt uh, jauniešus laukiem un jāveicina ilgspējīgas lauksaimniecības attīstība. Jāatrisina, jānovērš arī problēmas, kas varētu rasties pārtikas ķēdes dažādos posmos un jāveicina tiešā pārdošana šai jomā. Un mums ir jāatbild uz daudziem jautājumiem, domājot par nākotnē. Paldies. Ačiū, gerbiamas pirmininkas. Ropest kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos uh, uh, par šī pētījuma prezentāciju. Jā, šis pētījums tiešām ļoti nozīmīgs ir. Un jūs uh, racionāli analizēt situāciju Eiropas Savienībā, uh, Uh, konstatējat lielākas vai mazākas atšķirības starp uh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir valstis, kas pavirzījušās vairāk uz priekšu, valstis, kas ir mazāk pavirzījušās uz priekšu noteiktos aspektos. Un atkal nācās konstatēt, ka atšķirības ir ļoti lielas dalību valstu starpā. Jūs pati pieminējāt uh, šos, šīs atšķirības starp Eh, austrumu un rietumu, ziemeļu dienvidu dalību valstīm. Tas varbūt nozīmē, ka KLP nevar būt vienveidīga visā Eiropas Savienībā, ja vēlamies mazināt šīs atšķirības. Eh, šīs atšķirības pastāv ne tikai dalību valstu starpā, bet arī eh, vienas valsts ietvaros. Jūs norādījāt, ka nacionālām valstīm ir daudz pilnvaru lauksaimniecības jomā, bet varbūt nākotnē mums būtu jādomā par to, ka šīs pilnvaras varbūt vajadzētu sašaurināt, jā, vēlamies panākt kopīgus rezultātus. No, Jūs pētījumā man pietrūka atbildes uz jautājumu, kādēļ šīs atšķirības ir tik lielas jūs norādījāt, ka austrumu valstīs ražošanas apjoms samazinās, pieauga lauksaimnieku vecums, samazinās lauksaimnieku skaits. Nu, mums ir jāsaprot, kādi ir iemesli visai šai situācijai. Mēs nevaram neko atrisināt, ja nezinām, kādi ir cēloņi. Varbūt šie uh, Eh, cēloņi parādās jūsu pētījumā, jūs tikai mums eh, par to nepastāstījāt. Eh, piemēram, izmaksas Nīderlandē lauksaimniekiem ir diezgan tuvas tām, kas ir, piemēram, Baltijas valstīs. Mūsu Uh, sistēma ir uh, veidojusies kopš 1990. gadiem. Pirms tam uh, šādas sistēmas nepastāvēja, bet rietumu valstīs ir senas tradīcijas un ilgstoši pieredze šai jomā, bet mēs šo attīstību sākām, nu, pirms nedaudz vairāk kā desmit gadiem. Uh, Mums vairāk jādomā par inovācijas partnerībām Eiropas Savienībā. Mums ir jābūt orientētām programmām, lai labāk izglītotu lauksaimniekus par uh, jaunajiem uh, sasniegumiem, um, kas ir pieejami citās valstīs, piemēram, Nīderlandē, Dānijā, Zviedrijā. Tāpat uh, pastāv arī lielas atšķirības uh, lauksaimnieku ieņēmumos. Šī, šīs atšķirības ir trīskāršas, bet invest, uh, šīs izdevumi ir aptuveni vienādi. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem vienkārši nav naudas, ko investēt. Valstīs, kur ir zema ražība, kur uh, tehnoloģiski ja nav īpaši attīstīta, uh, cenas ir daudz zemākas nekā valstīs, kur ir senas tradīcijas. Arī lauksaimnieku spējā vest sarunas uh, par uh, cenām ir daudz lielākas, jo šeit 70-80% lauksaimnieki ir apvienojušies kooperatīvos, bet mūsu valstīs tā tas nav. Viņiem uh, nav iespējas uh, ietekmēt eh, cenu veidošanos tik lielā mērā. Un eh, tāpat eh, būtu jāveicina izglītība, apmācības. Pirms pāris gadiem mēs atteicāmies no piena kvotām. Uh, Kā jūs prāt, šis lēmums ietekmē lauku rajonus, ražību vai produktivitāti un arī vai tagad ir vieglāk piesaistīt jauniešus laukiem? Ja es nezinu, kas notiks pēc desmit gadiem, kā tad es varu veikt investīcijas? Es nezinu, vai šīs investīcijas būs rentablas, vai atpelnīsies, vai nē. Par to mums vajadzētu arī vairāk runāt. Manuprāt, šis pētījums ir ļoti labi strukturēts. Mums varbūt to vajadzētu vairāk popularizēt, iepazīstināt ar šā pētījuma rezultātiem arī dalību valstu parlamentus, lai cilvēki labāk ir informēti par to, kāda ir reālā situācija un ko varētu darīt nākotnē. Lūdzu, nepārsniegsim di diskusijas laiku tagad, Lūdzu, Agilēras kundze. Gracias, prezidente. Felicitāti par la presentación del. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uh, pateikties autoriem par šo pētījumu. Jā, mūs iepazīstināja ar ļoti interesantiem datiem, bet es gribētu runāt par divām lietām. Secinājumos jūs norādāt, ka nepieciešams intensificēt dialogu starp visām iesaistītajām pusēm lai īstenotā politika labāk atbilstu izvirzītiem mērķiem. Tātad jāsavērt kopā lauksaimnieki, zinātnieki, uzņēmēji un politiķi. Dažkārt rodas tāds iespējas, ka ir labais policists un sliktais policists šajā kontekstā. Vai jūs varētu paskaidrot, kā šie visi šis šīs interesētās puses varētu vienotru saprast. Dažkārt mēs vēlamies, lai tiktu veikti pasākumi, kas uh, atbalsta inovācijas un pētījumu veikšanu, jo ja šajā nozarē netiek investēts pētniecībā un inovācijās, tad uh, tai nav nākotnes, bet dažkārt arī uh, konstatējam ar to, ka ir negatīva attieksme pret uh, inovācijām un cilvēki vienkārši nevēlas ieviest jaunās tehnoloģijas lauksaimniecībā. Un mani uh, nedaudz arī satrauc šāda situācija, tas, ka uh, vienkārši neuzticas pētījumu rezultātiem, tie tiek noraidīti. Es gribētu zināt, kāds ir iemesls tam, ka sabiedrībā ir tāda negatīva attieksme, arī parlamentā ir negatīva attieksme pret jaunajām tehnoloģijām. Visas eh, šīs novatoriskās idejas ir svarīgas, domājot par nākotni. Jautājums, kā uzlabot eh, iesaistīto. Ja spēlētāju dialogu un kā panākt, lai zinātnes atklājumi nonāktu arī lauksaimniecības nozarē un tiktu izmantot. Paldies! Kādenbachs kundze, jā, atvainojos, es uh, nevarēju ierasties pašā sākumā un varbūt jūs jau patei, būsiet atbildējusi uz manu jautājumu savā prezentācijā, bet es to nedzirdēju. Uh, Tātad šeit e, ir e, div, divi līmeņi, tātad salīdzināta ir e, pašreizējā situācija noteiktā laikā dalību valstīs un citos pētījumos ir arī ņemta vērā attīstība noteiktās dalību valstīs. Un un tādēļ ir arī grūti veikt salīdzinājums. Piemēram, ja salīdzina dalību valstis pašreizējā situācijā, kura, kurā ir situācija labā, kura nē, un, bet varbūt šeit būtu jāskatās, kas ir noticis pēdējo gadu laikā, vai šeit ir notikušas pārmaiņas pēdējo gadu laikā, vai šis atšķirīgais uh, Uh, nu, atšķirīgā situācija jau ir pastāvējusi laika gaitā, vai arī kādas valsts situācija laika gaitā ir uzlabojusies un tā ir tagad sasniegusi labākus rezultātus. Tā tad varētu uh, runāt par izējas pozīcijām. Mēs, piemēram, kā skolā salīdzinām divus skolēnus vai nu pašreizējā brīdī, vai mēs skatāmies uh, procesu un attīstību un to salīdzinām. Paldies! Paldies par komentāriem no deputāta puses. Tad uh, varbūt es varētu tagad kaut ko pateikt. Mans jautājums ir ar nu, zināmām bažām. Problēma, kas ir saistīta ar to, ka varbūt nekvalitat, nekvalitatīva augsne tiek izmantota, vai mums būtu nepieciešams kaut kā īpaši kaut ko darīt. Jā, efektivitāte varbūt būtu lielāka. Ja mēs runājam par investīcijām, varbūt būtu efektīvāk kaut kur citur ieguldīt. Ja mēs runājam par vāji attīstītiem reģioniem un par nepieciešamību uzturēt tur dzīvību, vienkārši pieredze rāda, ka šo teritoriju izslēgšana, un ja tur vienkārši vairs nebūs, e, ja cilvēki tur vairs nedzīvos, tad, lai atgrieztu tajos reģionos vispār dzīvību, tas maksās ļoti dārgi. Un tas, protams, ietekmē arī to, kā tiek izmantot lauksaimniecības e, zeme. Nu, varbūt ir tā, ka ja tur ir vairāk hektāru, kas tiks izmantota, tas ietekmēs intensitātu. Nu, tad jautājums ir, kāda ir intensitātes robeža? Vēl viena problēma. Ir salīdzinājums starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm. Jo daudzus gadus tika izmantoti uh, kopējas lauksaimniecības politikas labumi, bet maz jaunās dalība valstis uh, sākotnēji attīstījās socialistiskajā kārtā. Nu, tas nozīmē, protams, ka ir atpali, atpalikušas šīs valstis attīstības ziņā. Nu, tad jautājums ir, vai vai mēs neesam pārāk ātri sākuši izmantot vienādus atbalsta instrumentus. Ir arī citas atšķirības, kas ir saistīts, protams, ar klimata stāvokli, valsts, geogrāfisko vietu un arī varbūt kādiem ieradumiem. Līdz ar to, vai mēs vienādojot lauksaimniecības aspektus Eiropas Savienībā, vai mēs neesam pasteigušies? Jā, protams, no vienas puses ir jābūt tā kā vienā, vienādiem instrumentiem, bet te pašā laikā instrumenti ir jāizmanto tā, lai uh, ņemtu vērā reģionu specifiku, un tas, protams, ietekmēs arī to, kā tiks sadalīts atbalsts. Vai ir E, runājot par intensitātes robežu, un ja mēs runājām par līdzsvarotu attīstību, tad līdz zināmam intensitātes līmenim ir arī e, citi veidi, kā var nodrošināt līdzsvarotu attīstību. Šobrīd it kā mēs uzskatām, ka E, zemkopība ir līdzsvarota, bet te, manuprāt, ļoti būtisks jautājums ir intensitāte un intensitātes robeža. Piemēram, vai mēs varam pateikt, ka šādā konkrētā intensitātes līmenī ir panākts viss līdzsvarotākais variants, piemēram, e, noteikta veida ražošana, patēriņš un tā tālāk. Problēmas, kas ir saistīts ar kvot, ar ūdeni, vai ūdens resursu trūkums ierobežos attīstību šobrīd tā tas ir. Mēs zinām, kāda ir situācija, kāda notiek degradācija. Daudzās Eiropas Savienības valstīs netiek risinātas problēmas, kas ir saistītas ar, uh, ar augsnes kvalitāti tādēļ, ka vienkārši uzskat, ka tā ir tāda vietē problēma. Te pašā laikā es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešama augstnes kvalitātes uzraudzība, jo ir gadījumi, kad ir mēģinājumi atteikties no ražošanas un pārslēgt uz citiem reģioniem, jo augsnes kvalitāte pieprasa tik milzīgas investīcijas, lai varētu nodrošināt līdzvarot attīstību. Vēl viena lieta, mēs dzirdējām Un ir skaidrs, ka pēc tam, kad būsim izlasījuši šo ziņojumu, mums būs arī citi jautājumi. Nu tad vai mēs varam šos jautājumus jums iesūtīt elektroniski? Jo ir skaidrs, ka mums ir jāizmanto šī izdevība iedziļināties šajā jautājumā. Un šis jautājums mums ir ārkārtīgi svarīgs mūsu lauksaimniecības komitejā. Nu jā, šodien mēs pārrunājām zināmus verifikācijas aspektus attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku, un es domāju, ka tas ir īstais virziens, un nobeigumā vēlos teikt, vai situācija, kas ir saistīta ar to visu, mēs runājām pār 80 5%, 90% vai pat 100% ražīguma, vai kā tas ietekmē zemniekus. Ir skaidrs, ka viņiem ir zināmas problēmas ar to, lai šādu ražīgumu sasniegtu. Nu, nu tad tiešām tas ir jautājums, kāds būs šīs gaidītais, pieprasītais lauksaimnieciskās ražošanas intensitātes pieaugums, kur ir tā robeža, kāda ir intensitātes robeža. Nu jā, es domāju, ka šo problēmu vajag izskatīt arī koordinatoru līmenī, jo mēs nākotnē gribētu saņemt komentāru arī no komisijas analītiķiem, jo tas noteikti ietekmēs mūsu viedokli. Jā, jautājums ir par dziļāku. Nē, nē, tas nav šodien, tas nav tūliņ pat, bet vienkārši kaut kad nākotnē jūs varētu sniegt mums informāciju par to, kāda ir jūsu attieksme, kāds ir jūsu viedoklis un ko domā jūsu eksperti, kas nepārtraukti, um, nepārtraukti analizē kopējo lauksaimniecības politiku. Uh, protams, atvainojos mazliet, ka uzdot pārāk daudz jautājumu, bet šodien laiks mums ir, un tāpēc varam atļauties. Un tāpēc arī dodu jums iespēju izteikties. Nē, tas nenozīmē obligāti, ka jums ir jāuz, jāizsmeļ viss laiks, ka līdz pat 12.30, uh, bet tomēr mums ir laiks. Tagad lūdzu, lūdzu, jūs varētu atbildēt. Grazie, grazie molto per tutte eh, diciamo, le domande e le osservazioni. Paldies, paldies par uzdotajiem jautājumiem un arī sniegtiem komentāriem. Es nerunāšu 45 minūtes no vietas, to es jums varu apsolīt. Centīšos atbildēt ļoti lakoniski. Viens no jautājumiem, par ko tika runāts, ir intensifikācija un ko tas īsti nozīmē. Pašā sākumā Mēs runājām par ietvaru, kas tika izmantots. Tās attiecas uz ražīguma paaugstinājumu, un tās nav saistīts tikai ar to, ka ražošanas faktori tiks izmantot plašāk, bet drīzāk ar to, ka tie tiek izmantot efektīvāk. Un šeit, protams, inovācijām ir izšķiroša nozīme, un kā mēs varam lietas mainīt veicinot labāku izaugsmi. Es nesaku, ka mums būtu jāpalielina ķimikāliju izmantošanas intensitāte, nē, bet mums ir jāmeklē risinājumi, kā mēs varam uzlabot, kā mēs varam resursus izmantot efektīvāk. Mm, es domāju, ka mums ir jādomā par tādiem faktoriem kā sociālā ietekme. Mums ir vides faktori, lauksaimniecības faktori, un slāpeklis, piemēram, ir viens no faktoriem. Mums ir arī tā saucamais zaļais indeks, kas ir bioloģiskās dažādības faktors. Es pagaidām to ne, nebija iekļāvusi, tāpēc, ka mums ne no vienas valsts vēl nebija pozitīvu datu Tad ir vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar augsnes izmantošanas intensitāte. Indikātora izmantošana ir saistīta ar klimata pārmaiņu ietekmi, jo klimata pārmaiņu ierobežošana ir prioritāte, taču izvēle bija saistīta arī ar to, ka mums bija salīdzināmi dati no dažām, dažādām Eiropas Savienības valstīm, tāpēc arī tas ietekmē to, kādus indikātorus mēs šeit izmantojam. Jautājums par zemnieku apmācību un viņu vecumu, taču, ja jūs paskatīsieties 30. lapusē mūsu pētījumā, tur ir dati par Eiropas Savienību kopumā, par pesticīdiem, pesticīdu nodoklis. Tas ir instruments, ko dažas dalībvalsts izmanto. Par to tika runāts ļoti plaši Dānijā, Francijā. Šis instruments tiek izmantots un uh, politika tiek pārskatīta ļoti regulāri, tieši tādēļ, ka nav viegli to visu uzreiz paredzēt pietiekami precīzi, jo pesticīdu izmantošana ir tehnisks aspekts, te ir savas tehnoloģijas, tas nozīmē, ka nākas pielāgot. Francijā, piemēram, informācija, kas ir sniegta, eh, bija saistīta ar to, ka investīcijas pesticīdos tika izman, iz, uzskatīts par pozitīvām, kā tādām, kas palīdzēs zemniekiem. Tātad šī ir dažāda veida instrumenti, kuru mērķis ir uzlabot lauksaimniecisko ražošanu. Par biodegvielu. Jā, es eh, beigās pieminēju cirkulāro ekonomiku, mēs par laimi vairs nerunājam par pirmās paudzes kultūrām, lai saražotu etanolu. Taču mums ir labi risinājumi, kas ir saistīti ar enerģi, enerģijas ražošanu no atkritumiem. Un uh, šis ir tas ceļš, kas mums palīdz izmantot resursus efektīvāk. Tas ir saistīts ar, ar pilnu ražošanas ciklu. Vēl viens jautājums ir dialogs. Lai zinātnieki, lauksaimnieki un politiķi varētu sadarboties, es runāju pār fokusa grupām, kas iekļāvās Eiropas inovāciju partnerībā. mēs centāmies iegūt informāciju no ekspertiem, arī tiem, kas darbojas Briselē, un mēģinājām savākties kopā tā, lai mēs varētu runāt par inovācijām, bet, diemžēl, tie, kas strādā pie šiem jautājumiem, viņi neobligāti pārņēma visu Un tas nozīmē tikai to, ka mums ir nepieciešama labāka sistēma. Skaidrs, ka mēs šeit runājam par inovāciju projektu, līdz ar to tas ir kaut kas jauns. Te pašā laikā potenciāls ir milzīgs, un to mēs varam izmantot. Nesen es redzēju, ka lauksaimniecības komiteja Eiropas parlamentā nolēma nākt klajā ar ziņojumu, un es domāju, ka ziņojumā būs pat detalizētāka informācija nekā tikai tā, uh, kas ir mūsu pētījumā. Jā, es ļoti rūpīgi pierakstīju jautājumus, taču to bija tik daudz, un varbūt es šo to piemirsu, bet varbūt Roberto varētu runāt par kopējo lauksaimniecības politiku. Jā. Vispārīgs komentārs par KLP un KLP reformu. Dažas lietas, kas tika pieminētas un kas ir ārkārtīgi svarīgas, ir tas, ka mums bija vairākas reformas un tas zemniekiem ir nozīmējis to, ka ir zināma nedrošība, neskaidrība, bet ir skaidrs, ka reformas ietekmē situāciju. Mēs tagad jau runājam par reformām, kas būs pēc 2020. gada, tai pašā laikā šī brīža reformās ir tikai divus gadus svaigas, un tāpēc arī lauksaimniecībā ir jārunā par uh, inovatīvām reformām. Un tad, protams, ir jautājums, kas ir saistīts ar to, ka lauksaimniecība Eiropas Savienības valstīs ir ļoti atšķirīga. Mums ir integrēta lauksaimnieciskā ražošana, ir arī marģinālajos reģionos ražošana. Varbūt kaut kur ir pavisam nelielas uh, saimniecības, kurā darbojas jau novecojuši zemnieki un viņu bērni nemaz nevēlas pārņemt, nu tad jautājums ir, kam ir vajadzīgi novatoriski risinājumi un kuri būs tie, kas pārņems ražošanu, kad būs pienācis īstais brīdis. Lauksaimniecība un zemnieku loma ir ļoti mainījusies. Šobrīd zemniekiem ir daudz plašāks uzdevumu lokus Runa nav tikai par to, ka viņiem ir jā, jāsaražo lauksaimniecības produkcija. Un tas mums ir jāņem vērā. Tagad mūsu zemniekiem ir daudz plašāks uzdevuma lokus. Un tie būtiskākie jautājumi, par kuriem es gribēju runāt. Par KLP instrumentiem mēs pieminējām, ka KLP paredz dažādus instrumentus, dažādus pasākumus, ko dalību valsts var izmantot, lai pielāgotu šos instrumentus savām vajadzībām. Un tas ir kaut kas tāds ekstra, kas ir uh, KLP papildinājums. Es domāju, ka mums uz to nav jāskatās kā uz izaicinājumu, drīzāk kā uz pievienoto vērtību KLP, jo tas nozīmē, ka mēs varēsim daudz labāk atspoguļot to, kas notiek un mēs varēsim, protams, arī visus instrumentus labāk pielāgot un nodrošināt sinerģiju. Tāpēc arī runa tiešām ir drīzāk par sinerģiju, sinerģiju nekā par trūkumiem. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Vai kāds no klātesošajiem deputātiem vēl gribētu izteikties par šo jautājumu? Varbūt jums ir kādi papildi jautājumi? Šobrīd neviens necēla roku. Līdz ar to Mm, mēs jau tuvojamies šodienas sanāksmes beigām. Vēlreiz paldies mūsu ekspertiem, kas ir ieradušies. Paldies, protams, arī pārējiem ekspertiem. Lūdzu, nododiet viņam sveicienus. Skaidrs, ka papildu jautājumus mēs jums varēsim nosūtīt. Vai es pareizi saprotu, ka mēs noteikti varēsim atgriezties pie šī jautājuma arī no komisijas puses. Eiropas komisija mums apsolīja arī no savas puses domas. Un varbūt komisija līdz um, pārtraukumam nevarēs vēl to visu iesniegt, bet uh, varbūt kaut kad komisija varētu ierasties un paskaidrot arī, kādi ir komisijas uh, kāds ir komisijas domas. Tātad, ja jautājumu šobrīd nav, līdz ar to vēlreiz paldies, un tagad ir dažādi jautājumi, te nav nekādu jautājumu. Un tad līdz ar to nākamā sanāksme, ja vien es pareizi atceros, ir Strasbūrā, 15. kas visticamāk ir pirmdiena, atkal no desa kunga saņemsim kādus komentārus. Nē, viņš vienmēr saka, ka Strasbūrā labāk netikties komitejā, bet tāda vajadzība ir radusies. Vāra. Rad, varu teikt, ka tā kā Desa kungs šobrīd nav klāt, līdz ar to viņa arguments par to, ka nav īstais moments tikties Strasbūrā, netiek uzklausīts. Un paldies jums visiem! Un kā ir zināms, mums sanāca visu salikt jautājumus tā, ka pēcpusdienā uh, mums nav jātiekas, mums ir ārkārtīgi uh, svarīga tikšanās, kas ir saistīta ar trialogu, tas būs 15.00, un tāpēc arī vēlreiz paldies, paldies arī tulkiem un jauka pēcpusdiena! Merci, monsieur le président. Bon, à la prochaine.